vicepriekšsādātājs no um, GNGL e grupas ir saņēmis uh, nominācijas uh, komitejas lodzekļiem. Tās tiks iekļautas uh, šīs dienas sēdes um, protokolā, un ja netiks saņemti iebildumi,